Eritreja, jo īpaši Abune Antonijos un David Īsak lietas. Pirmie runās autori, vispirms Valero kundze, viena minūte. Jā, paldies. Es vēlos runāt par Davidu Izaku, kurš ir Zviedrijas pilsonis un atrodas Eritrejā apcietinājumā bez tiesas sprieduma. 2005 pēc 2001. gada uzbrukumiem Amerikā Eritrejas valdības slēdza brīvo presi, 11 žurnālisti tika apcietināti bez jebkāda iemesla, un, un Devits Īsāks bija viens no tiem. Cilvēktiesību pārkāpumi Eritrejā turpinās, neskaroties uz spiedienu, kas tiek starptautiski izdarīts. Zviedrijā ir liela vēlme panākt eh, Davida Īsaka atbrīvošanu. Bija arī ziņojums eh, par to, ka izsaks tiek turēts necilvēcīgos apstākļos, pazemē, saķēdēts. Un ticami avoti vismaz apliecināja, ka viņš joprojām ir dzīvs. Eritrejas režīma pārstāvis sacīja, ka Isakungs nav tiesīgs eh, saņemt uh, tiesas prāvu, jo apdraud Eritrejas pastāvēšanu kā tādu. Un cieši arī viņa ģimene, tāpēc šī rezolūcija ir tik svarīga šodien. Paldies! Nākamā no autoriem ir Postas kundze, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs, kā sociāldemokrātu grupa, esam apņēmušies uh, aktīvi strādāt, aizstāvot visas pamatiesības un cilvēktiesības. Tas ir arī iemesls, kāpēc mēs sagatavojam šo rezolūciju. Mēs redzam, ka pieaug vardarbība pret žurnālistiem, aktīvistiem, demokrātijas aizstāvjiem visur pasaulē. Pagājuši 16 gadi. Tik ilgi Deivids Īsāks un citi žurnālisti un demokrātijas aktīvisti ir bijuši ieslodzījumā Eritrejā. Tavits ir kļuvis par simbolu cīņā par cilvēktiesību ievērošanu presas brīvību, bet daudziem viņš ir kas vairāk kā simbols. Savā dzimtenē, Zviedrijā, viņš ļoti pietrūkst saviem tuviniekiem, tāpat arī citi žurnālistiem. 16 gadi ir pagājuši, un mūsu ziņa Eritrejas valdībai ir ļaujiet mums vismaz eh, saņemt ziņas no viņiem komisijai sakām, lūdzu, uzklausiet mūs. Šis parlaments ir atkārtoti apgalvojis, ka nekāda attīstības palīdzība var trikt īstenot ar Eritrejas valsti, kamēr viņi neievēro cilvēktiesības un nav atbrīvojuši Devitu Īsaku un citus. Tomēr 200 e, e, miljonu eiro ir piešķirti Eritrejai. Mēs nosodām šādas darbības turpināšanu. Šāda, šī nauda nedrīkst nonākt Eritrejas valdībai, šī nauda ir jāizmanto cilvēktiesību aizsardzībai, nevis eh, attiecīgi nonākt režīma rokās. Mēs neesam aizmirsuši par Deividu Īsaku. Jums ir jābeidz uzstāšanās pie runā, priekšā tā runātāja pārtrauc. Lies paldies. Nākamā jautājuma, nākamā rezultāta sagatavotāja ir eh, Cecīlija Vikstrēma. Lūdzu, pusotru minūti. Paldies, paldies. Viņš ir Zviedru un Eritrejas žurnālists, kurš ir atradies cietumā 15 gadus nesatiekot nec advokātu, nec tiesnesi, pilnīgi nošķirs no savas ģimenes. Viņš ir vienīgais Eiropas Savienības, eh, Savienības ieslodzītais, un viņu sauc Dāvids Īsaks. Viņš kā žurnālists ir pierādījis eh, milzīgu drosmi, liekot uz spēles savu dzīvību, stāstot par savu līdzcilvēku dzīvi, un viņa ierocis bija pildspāvu, cīnoties par cilvēktiesībām un vārda brīvību. Šodien viņš atrodas cietumā. Eritrejas noziegums pret eh, cilvēci nedrīkst palikt nesodīgs, nesodīts. Ir pienācis laiks, lai Zviedrijas valdība un Eiropas komisija izmantotu visus viņu rīcībā esošos ieročus, lai uh, cīnītos pret Eritrejas režīmu. Ir jāpārtrauc nelegālā nodokļu aizplūde uz Eritreju, ir jāpārtrauc vīzu izsniegšana Eritrejas valdošajai kliķei un jāpaģēr, lai Eritrejā beidzot sāktu ievērot cilvēktiesības. Iestāties par cilvēktiesībām un vārdu brīvību, Eiropas Savienība to vārdos saka, bet kas notiek darbos? kas notiek pat Eiropā. Es domāju, ka mums ir jācīnās pret apspiešanu un e, Dāvida īsaka cīņa pret, e, pret e, apspiešanu šobrīd ir rezultējusies, ka viņš ir Saharova balvas kandidāts. Davida īsaka cīņa ir svēta. Paldies! Tankas, jā. Liels paldies! Pikstrāms kundze jums vēlas uzdot zilās kartītes jautājumu. Gomešs kundze, vai piekrītat šo jautājumu, šo jautājumu atbildēt? Jā, lūdzu, Gomešs kundze, 30 sekundes. Ko tā tā kolēģi Vikstrēma? Jūs teicāt, ka Dēvids Izāks bija vienīgais politieslodzītais eh, no Eiropas. Vai jūs zinat, ka tā nav taisnība? ir turpat blakus Etiopijā, piemēram, arī Britu Etiopijas pilsonis Anegaču Čige, kurš arī uh, ir ticis nolaupīts un ieslodzīts cietumā. Un līdz ar to, lai cik solidāru, lielu solidaritātes arī neizjustu pret jums attiecībā uz Izāka kungu, būtu nekorekti teikt, ka viņš ir vienīgais. Vikstrēms kundze, jums 30 sekundes atbildēja, godētā kolēģe. Es nedomāju, ka mums šeit būtu par to jāstrīdas. Dāvids Īzaks jau ilgu laiku, vairāk kā 15, drīz jau 16 gadus ir sēdējis cietumā kā politieslodzītais. Un ja tagad ir vēl kāds tāds cilvēks, nu tas nozīmē, ka situācija ir vēl trakāka, nu tad apkoposim spēkus un cīnīsimies par abiem no viņiem. Un ja būs vēl kādi politieslodzītie, tad tas nozīmēs tikai to, ka neesam darījuši visu, kas mūsu spēkos. Paldies! Nākamais rezolūcijas sagatavotājs Čāls Stanoks uz vienu minūtu priekšādātāji. Ņemot vērā, cik brutāls režīms šobrīd darbojas Eritrejā un kāda loma tam ir arī valsts nākotnes regulēšanā jau kopš 91. Nu, gada, mēs nereti pievēršamies plašākai diplomātiskai jēnai, bet šodien pievēršamies diviem indivīdiem - Abuna Antonijas un Davidam Īsakam. Antonijas ir Eritrejas ortodoksālās baznīcas patriārks, un viņš jau pēdējos desmit gadus ir mājas arestā. Izaks savukārt ir naturalizēts zviedrs un žurnālists, kas vairāk kā 15 gadus sēž cietumā. Viņu neviens nav redzējis kopš 2005. gada. Ties, cietums šajā režīnā tiek izmantots ļoti nejauk. Un tas tiešām būtiski simbolizē visu šo šausmīgo režīmu Eritrajā. Tūkstošiem jaunu cilvēku līdz ar to bēg no, no iesaukšanas armijā, no ikdienas dzīves brutālās realitātes. Un no Eritrejas nāk tūkstošiem bēgļu, kas izplūst uz visu pasauli. Tā ir viena no lielākajām bēgļu izcelsmes vietām, ņemot vērā, ka šajā valstī ir tikai 6 miljoni iedzīvotāji kopumā. Un tāpēc es gribētu aicināt gan Eiropas parlamentu, gan Eiropas komisiju komisiju apspriest iespēju konsultācijas eh, īstenot sastāpānti ietvaros. Un aicinu uz to jau nu gandrīz 18 gadus, un eh, tagad izsaku šo aicinājumu atkārtoti. Liels paldies, saka priekšādātāja, nākamā rezolūcijas sagatavotāja ir Marija Kristīna Veržijā. Paldies priekšsēdētājiem! ja Davids Īzaks ir uh, simbols Zviedru eritrejiešu žurnālists, kurš ir arestēts brīdī, kad valstī sāka valdīt diktatūra. Uh, otrs simbols ir uh, pareizticīgo baznīcas uh, uh patriārhs, kurš atteicās ekskomunicēt uh, Priekšsēdētājs atvainojos, kāda, kāda, vai ir kādas problēmas. Diemžēl nav tulkojuma čehu valodā. Es nezinu, vai uh, sistēma darb, tulkošanas sistēma darbojas vai nē. It Madam... Tagad, tulko, tagad tulkojums uh, darbojas. Lūdzu, Veržjā kundze. Jums ir papildus 20, 30 uh, sekundes. Jā, es biju runājis 30 sekundes, kad, kad mani pārtraucāt. Tad es sākšu vienu teikumu no jauna. Šos šo pēdējo mēnešu laikā situācija ir pasliktinājusies. ANO ziņotāji runā par sistemātiskiem uh, uh noziegumiem pret uh, cilvēks, kas tiek pastrādāti uh, šajā valstī. Valsts ir saņēmusi 46 miljonus uh, pro, atbalsta un vēl 30 miljonus policistu apmācībai. Uh, tiek apgalvots, ka mm, valdība negūs nekādu labumu no šiem līdzekļiem, bet atļaujiet par to šaubīties. Un uh, mēs uh, nedrīkstam atbalstīt tādus režīmus, kuri šādi rīkojas. Paldies! Un pēdējais autors ir uh, Aktuson kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Eritreja ir viena no cietsirdīgākajām diktatūrām pasaulē. Prezidents ir iedibinājis baiļu varu šajā valstī. Tiek pastrādāti noziegumi pret cilvēci, cietumā atrodas vismaz desmit tūkstoši politi ieslodzītie. Šodien mēs Eh, iestājāmies par diviem eh, no šiem ieslodzītajiem. Mēs ne nogurstoši cīnīsimies eh, atbalstot Abane Antonijas un Dēvidu Izaku un atzīstot viņu apbrīnojamo drosmi. Ir jāpārtrauc uh, Uh, uzbrukumi uh, un jāsoda vainīgie, kas ir pastrādājušos noziegumus. Šie cilvēki ir pelnījuši tiesības dzīvot brīvībā, viņi ir pelnījuši gaisā, gaišāku nākotni. Paldies! Tagad uzstāsies divi deputāti politisko grupu vārdā. Zdehovska kungs, 30 sekundes jums. Paldies priekšsādātāji. Vēlos pateikties, ka situācija Eritrejā ir jau ilgu laiku bijusi dramatiska. Politiskā gaisotne ir tāda, ka valsts nav pievienojusies nekādām starptautiskām e, starptautiskiem tiesību aktiem valstī nav neatkarīgas tiesu sistēmas, nav notikušas uh, vēlēšanas. Uh, Un es uzskatu, ka mums jānosaka stingrākas sankcijas pret šo valsti. Paldies, jūs tiešām ievērojāt uzstāšanās laiku. Un tagad Jute Gutelānda uzstājas sociāldemokrātu vārdā. Vienu minūtu, lūdzu. Fritalma. Prieksēdētājs kundze. Šis, eh, eh, šis pulkstenis rāda laiku, cik ilgi Dāvids Īsaks atrodas eh, cietumā. 16 gadi, kad viņš nezina, kas ir noticis ar viņa ģimeni, un šodien Eiropas parlaments vienojas, lai piespiest arī reiz valdību kaut ko darīt. Mēs griežamies vēlreiz un atkal un atkārtot pie Eritrejas valdības, lai iestātos par Dāvida īsaka veselības uzlabošanu, lai viņu atbrīvotu, lai būtu iespēja viņam tikties vismaz ar tiesības sārgu un lai viņš varētu tikties ar savu ģimeni. Mums ir jāzina, ka viņš ir dzīves un ka viņa veselībai viss ir kārtībā. Un tas ir sava veidā pierādījums, ka mēs iestājāmies par visiem žurnālistiem. 5473 dienas, 42 stundas, 11 minūtes un tagad arī 6 sekundes. Tik ilgi Dāvids Īsaks ir bijis cietumā. Tas ir laiks, kas ir nozakts viņa dzīvē un dzīvībai, beidzot pietiek. Film. Lielas paldies! Tagad brīvā mikrofona procedūra ir pieteikušies astoņi runātāji, katram ir viena minūte. Pirmais Ježī Pospišils. Děkuji. Paldies priekšsēdētāji. Es vēlos atbalstīt rezolūcijas tekstu mēs e, šajā rezolūcijā ir e, runa par Antonijos un Īzaku, e, bet runa ir ne tikai par šiem diviem cilvēkiem, bet par brutālu režīmu, kurš mīda kājām savu pilsoņu pamattiesības un cilvēku tiesības. Šie cilvēki tiek uzskatīti par uh, vergiem, viņi uz nenot noteiktu laiku tiek iesaukti uh, armijā, tiek vajāti uh, žurnālisti un aktīvisti. Mums būtu jādomā par to, ka jāpārtrauc finansiālais atbalsts uh, šādai valdībai jo šī nauda nekad nenonāks pie valsts iedzīvotājiem, to nolaupīs uh, uh, noziedzīgais režīms. Mums jāatbalsta gan politieslodzītie, gan uh, visi valsts iedzīvotāji. Tagad vārds Ānai Gomešai. Īzaka kungs ir viens no tūkstošiem uh, politieslodzīto, kas atrodas šā valsts cietumā. Uh, Abune Antonijos protestēja pret šo situāciju un arī viņš tika arestēts. Šajā valstī cilvēki pazūd bez vēsts, tiek uh, pakļauti piespiedu darbam. Eiropas Savienība uh, cenšas mazināt uh, šīs valsts iedzīvotāju ciešanas ir piešķirti 200 miljoni eiro, lai uh, rosinātu investīcijas, lai pārturā, pārtrauktu migrantu plūsmu, bet būtībā tā ir nodevība no mūsu puses. Mums ir jāpieprasa, lai Eritrejā tiktu uzsāks demokrātiskās pārējais process. Paldies, nākamais runātājs Notis Mārijas. Paldies priekšsādātāji. Situācija Eritrejā ir būtībā nekontrolējama. Valdības uh, veikto pasākumu dēļ 9% valsts iedzīvotāju ir aizbēguši no šās valsts, pieauga migrācijas plūsmas uz Eiropu. Uh, Arī seksuālā vardarbība vēršas plašumā ne tikai pret sievietēm, bet arī pret citām iedzīvotāju grupām, un situācija kļūst ar vien nopietnāka. Abune Antonijos, Eritrejas pareizticīgo baznīcas patriārhs, arī ir kļuvis par režīma upuri. Jau desmit gadus viņš atrodas apcietinājumā, kopš 2007. gada. Arī uh, aktīvists Dēvids Īsāks atrodas apcietinājumā. Mums ir jāpanāk, lai nekavējoties tiek atbrīvoti visi politieslodzītie. Paldies tagad vārdu šonam Kelijam. priekšsēdēta Eritreja cilvēku tiesību situācijas ziņā ir vissliktākā valsts pasaulē. Tur notiek jebkura veida pārkāpumi, tā skaitā arī pret bērniem. Un nav brīnums, ka cilvēki pamet valsti. Vairāk nekā 400 tūkstoši ir devušies prom no Eritrejas. Dēvids Īsāks tika arestēts 2001. gadā. Mēs pat nezinām, vai viņš vēl ir dzīvs. Bet uh, valdības pienākums ir uh, par to informēt par viņa mm, situāciju gan uh, ģimenes locekļus, gan visus citus, kuri vēlas to zināt. Šis cilvēks uh, ir apcietinājumā, mēs nezinām, kur viņš atrodas, nesaņem arī medicīnisko palīdzību. Mēs nedrīkstam nekādu naudu vairs piešķirt Eritrejai, mēs jau esam piešķiruši 200 miljonus, mums būtu jāpārtrauc palīdzības sniegšana, pirms neesam saņēmuši atbildes uz šiem jautājumiem. Paldies! Nākamais Frunzulītkas kungs. Paldies priekšsēdētāji. Diemžēl mēs eh, neredzām nekādus uzlabojumus cilvēku tiesību ziņā Eritrejā. Liels skaits eritrejošu, tā skaitā bērnu, ir apcietināti um, un atrodas eh, ļoti sliktos apstākļos. Visi polīti ieslodzītie ir tūlīt jāatbrīvo, jāatbrīvo arī eh, cilvēki, kur ir arestēti bez Uh, nopietnu pamatojumu. Ir jāpārtrauc arī jebkāda veida reliģiskā diskriminācija šai valstī. Uh, un es uh, uzskatu, uh, kā attīstības komitejas darba grupas vadītājs, ka mums ir jāpārtrauc naudas uh, piešķiršana šai uh, valstī, kamēr netiek atbrīvoti visi politieslodzītie, pareisticīgo baznīcas patriārhs un kamēr uh, netiek atjaunot demokrātiju. Paldies. Nākamais Staņislavs Polčaks. Lielas paldies. Paldies, ka devāt man vārdu priekšādātāju. Gribēju teikt, ka piekrītu visiem iepriekšējiem runātājiem, negrasos aprakstīt to, cik situācija briesmīgi ir Eritrejā, jo daudz jau par to runāja. Eritreja ir viena no jaunākajām valstīm pasaulē, bet vienlaikus tā ir arī valsts, kas sastopas ar visplašāko cilvēktiesību pārkāpumu daudzumu pasaulē priekšlikums, kas ietverts mūsu rezolūcijā, respektīvi apturēt padomu palīdzību Eritrējai pie zināmiem nosacījumiem, manuprāt, ir pareizā pieeja. Mums ir jāpieprasa un patiešām jāpieprasa eh, kaut kādi reāli uz, uzlabojumi, kaut kādi rezultāti šai palīdzības naudas izmantošanas rezultātā. Nevar būt tā, ka viņi pat, viņiem pat nav nekādas vēlmes atbildēt uz mūsu jautājumiem. Ir vēl tūkstošiem cilvēku bez vārdiem, kurus mēs pat nezinām, kas cieši šī režīma uh, ietekmē, kas uh, bez kāda ierobežojuma iesauc visus armijā un uh, ļoti brutāli visus apspiež. Paldies, turpina priekšādātājs. Nākamais Denāno kungs uz vienu minūti. Priekšādātāji, paldies! Eritrejas iedzīvotāji jau ilgi dzīvo mm, režīma pa, apspiešanas e, ēnā. Un tam, protams, ir e, nu, dažādas politiskas un cilvēcīgas sekas. Dāvids Īseks ir viens no tiem, kas, e, kuram netiek piešķirts nekāda veida cilvēktiesības. Nav nekāda cita vārdam visam, kā vienkārši verdzība, kam tiek pakļauti miljo, tūkstošiem cilvēku un um, varas iestādes to vienkārši sauc par dienestu valsts labā. Nu, galu galā ir taču arī jābūt kaut kāda veida pienākumiem, kas jāizpilda tajā gadījumā, ja tiek saņemta palīdzība no Eiropas Savienība. Un tāpēc es gribētu nu, teikt, ka nu, ir jā, jāpaslavē tās, tās valstis, kas apkārt Eritreju uzņem bēgļus no Eritrejas, tāpēc, ka viņi bēg no šīs verdzības un no apspiešanas. Paldies pēdējais runātājs Brians Heis uz vienu minūti. Priekšādātāji, paldies! Gribēju arī pāris vārdos runāt par šo rezolūciju. Cilvēktiesību pārkāpuma Eritrejā ir nopietna problēma, bet tā nav nopietnāka problēma kā tā, kas ir virknē citu Āfrikas valstu, kuras mēs turpinām atbalstīt. Un es domāju, ka šai gadījumā svarīgi atgādināt, ka šo rezolūciju nozotam spēcīgu vēsti par to, ka jāvērš pret cilvēktiesību pārkāpumiem, bet pretstatā uh, saviem kolēģiem es uzskatu, ka tomēr joprojām jāturpina dialogs. Redziet, tā ir valsts, kas šobrīd ir uh, tādā slazdā, kas, kurai ir jāspēj pamazām saprast savas starptautiskās tiesības un pienākumu, un es domāju, ka ir jāturpina šis dialogs. Varbūt esmu vienīgais šai parlamentā, kas ir bijis Eritrejā pārējo 12 mēnešu laikā, un es gribētu arī pārējos eh, deputātus lūgt atbalstīt, jo tikai iesaistoties, sadarbojoties ar šo valsti, mēs varam valstī palīdzēt. Tikai pastiepjot pat roku varam viņus izvilkt no šī cauruma, un es gribētu teikt, ka es līdzekļi ir palīdzējuši lielā mērā arī vienkāršiem eritrejiešiem. Nu, vienalga, vai te runājam par saules baterijām vai elektrības apgādes sistēmām, tiesu sistēmu uzlabojumu un tā tālāk un tā joprojām. Un tāpēc ir svarīgi, lai mēs turpinātu finansēt Eritreju un, mēs, lai līdz, un lai mēs līdzsvarotāk pieietu visai šai situācijai. Lies paldies, saka priekšādātāja. Tātad līdz ar to brīvā mikrofona procedūra noslēgusies un došu vārdu komisāram Stilienīdis kungam. Lūdzu. Priekšādātāji, godātie kolēģi, nav ne mazāko šaubu, ka piekrītu jūsu paustajām bažām un tāpat esmu vīlies par šo situāciju Eritrejā ja man būtu, man, ja es būtu joprojām vēl deputāts mm, šeit parlamentā, tad es arī teiktu, nu ir jau gana. Bet, bet tagad es esmu šīs situācijas, ja plenārsēžu žāls otrā pusē. Un es domāju, ka Eiropas Savienībai, protams, ir bažas par joprojām turpinošamies cilvēktiesību pārkāpumiem šai valstī un it īpaši Um, Abūne Antonijus un Dāvita Īsaka lieta ir bažas raisoša, jo tiešām te tiek pārkāptas cilvēktiesības un pamatiesības, un, tas, uh, un tā, tās ir vērtības, uh, kas mums visiem svarīgas. Uh, un tas nozīmē, ka ir mums attiecīgi jādarbojas gan ar ārpolitiku, gan iekšpolitikas līdzekļiem, un tie katrā ziņā ir elementi, par ko mēs vienmēr runājam eh, dialogā ar Eritrejas varas iestādēm. Davita Īsaka viet, lieta ir radījusi bažas jau no paša sākuma, jau kopš viņa aresta brīža, kas notika 2001. gada septembrī. Viņa ieslodzījums Un tas, ka viņi joprojām, joprojām, viņš joprojām eh, ne, nav saņēmis nekādas tiesības, viss šis tiesas process bija nopietnas starptautisko tiesību pārkāpums no Eritrejas puses, un tas pats attiecas arī uz citām um, lietām, kuru, nu, kas tikas uzsāktas pret dažādiem neatkarīgiem žurnālistiem. Mēs esam nobažījušies arī par uh, eh, Bunas Antonio veselību. Un viņš ir Eritrejas ortodoksālās baznīcas pār, patriārks, un, nu, lūk, ir jau pagājuši desmit gadi, kopš viņš ir mājas arestā nezināmā vietā, lai arī viņam nekad nav tikušas izvirdīts nekādas apsūdzības. Mēs regulāri runājam par šo jautājumu visaugstākajā līmenī ar varas iestādēm Eritrejā, vēršot viņu uzmanību arī uz šajā jautājumā arī dažādos startautiskos fórumos un cilvēktiesību padomē ANO kopš 2001. gada Eiropas Savienība regulāri nāk klajā ar paziņojumiem, kuros tā aicina tūlīt pat un bez nosacījumiem atbrīvot politieslodzītos Eritrejā. Eiropas Savienība regulāri pieprasa Eritrejas varas iestādēm pieņemt visus nepieciešamos mērus, lai nodrošinātu atbalsts, atbilstību savām starptautiskajām saistībām, kas ietver arī saistības attiecībā uz reliģijas brīvību, ticības brīvību, runas brīvību un pulcēšanās brīvību. Saskaņā ar rezolūciju 1999 Eh, kas tika pieņemta no cilvēktiesību padomē par cilvēktiesību situāciju Eritrejā, kas tika pieņemta šī gada jūnijā. Eiropas Savienība turpina iesaistīties darbā ar Eritreju, lai uzlabotu cilvēktiesību situāciju uz vietas. Eiropas Savienība atbalstīs pilnu rekomendāciju īstenošanu Eritrejai, kas tika izteiktas ANO uh, eh, igadējā pārskatā. Eiropas Savienība tāpat arī turpinās izdarīt spiedienu uz to, lai cilvēktiecību situācija Eritrejā uzlabotos un mudinājis Eritrejas valdību atbrīvot politieslodzītos, tostarp eh, atbrīvot arī Davitu Īsaku. Turklāt Eiropas Savienība pieprasīs arī to, lai tiktu pie nodrošināta informācija par šo cietumnieku atrašanās vietu, lai šī informācija tiek publiskota un cietumniekiem tiek nodrošināta piekļuve ģimenēm un juristiem. Un tas attiec ne tikai uz humanās, eh, humanitātes principiem. Tāpat laikā Eiropas Savienība turpinās veicināt reliģijas un ticības brīvību jo tās ir tiesības, kas būtu jāpiešķir jebkuram, un jebkurš tās drīkst izmantot, pamatojoties uz uh, universalitātes, vienlīdzības un nediskriminācijas principiem. Lielas paldies par uzmanību! Lielas paldies, saka priekšsādātāji, pateicos komisārkungs gribu informēt, ka esam saņēmuši sešus rezolūcijas priekšlikumus, un līdz ar to diskusija ir noslēgušās. Balsojums notiks šodien pusdienas laikā, 2012. Nonākam pie pēdējā um, darba kārtības punkta šorīt. Jūs vēlaties runāt par, dar, par atsaukties uz reglamentu, Veržjā kundze? Jā, priekšsēdētāji, es vēlējos norādīt komisāram, ka daudzi uzdeva jautājumus par Eiropas Savienības piešķirto finansējumu, nesam saņēmuši nekādu atbildi. Tas ir ļoti žēl, ka tā. Komisār, komisār kungs, vai jums varbūt šeit ir kāda atbilde, ko jūs varat dot attiecībā uz šo finansējumu? tieši tā kā Veržijā kundze to pieminēja atkārtoti. I'm not ready, I'm not ready today now to Es šodien nesmu gatavs atbildēt uz šo jautājumu. Protams, ka es pašos pamatos respektēju šo prasību, bet man jāsaka, šobrīd ir ļoti grūti dot tūlītēju atbildi. Es labprāt atbildētu uz šo jautājumu rakstiski. Jā, labi, tad šādu atbildi arī gaidīsim no jums. Nākamais mm, diskusija punkts ir buru.